Proszę Państwa, rozpoczynamy merytoryczną część związaną z punktem. Jā, darbie kolēģi, tagad nākošais darbkārtības punkts. Informācijas un veicināšanas pasākumu attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgu un trešās valstīs. Eņaukungs un uh, Skota kungs vēlas uzstāties par šiem jautājumiem. Priekšsēd, e, e, FD grupas vārdā es gribētu balsojumu atlikšanu prasīt. Likumdošana ir sasteigta, ir bijusi likumdošana e, jau šajā jomā, bet tā netiek piemēroti pienācīgi. Tas arī viss. Paldies! Vai jūs vēl vienreiz varētu atkārtot, ko jūs teicāt? Protams, priekšsēd labprāt. EFT grupa e, vēls šo balsojumu atlikt tādēļ, ka likumdošana ir sasteigta un jebkurā gadījumā likumdošana jau ir šajā jomā, vienkārši tā netiek pienācīgi piemērot. Paldies! Rozumiem, że w takim razie. E... Jā, šādā gadījumā, šādā gadījumā mums ir jābalso par šo priekšlikumu, kas par balsošanas atlikšanu uz kādu vēlāku laiku. Tātad jūs, kas uzstājaties, jūs esat tagad par to, lai balsojumu atliktu. Tā tas ir? If they vote yes, we postpone the vote. If they vote no, okay. Mm -hmm. Tak, to ir. Nu, tā tagad, kas uh, par uh, to, lai mēs uh, nebalsotu par šo ziņojumu šodien? Nu, tomēr elektroniski, elektroniski nobalsosim. Sākam balsot. Kas par balsošanas atlikšanu. Kas par balsošanas atlikšanu? Pārbaudīsim, nedaudz pagaidīsim, lai visi varētu pieņemt savus lēmumus. Tagad uh, mēs uh, slēdzam balsošanu. Es tikai pagaidīju, lai jūs varētu visi pagaidīt, redzam tagad visus rezultātus arī. 11 par 20 pret, tātad balsosim. Tātad balsosim. informācijas un veicināšanas pasākumu attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iešajā tirgu un trešās valstīs un atbilstošo ziņojumu. Ir vesela rinda grozījumu iesniegtu. Grieķijas prezidūras laikā mēs mēģinājam rast vienošanos pirmajā lasījumā. Sarunas ar padomi tik vestas ar mērķi, lai pirmajā lasījumā varētu šo jautājumu pieņemt. ja sarunas ar padomi nebūs rezultatīvas, tad balsosim plenārsēdē par ziņojumu. Un tas būs tad šī procesa ietvaros pirmais lasējums. Nu, šādā izpratnē mēs varam tagad balsot. Un pirms tam ir iespēja arī vēl izteikties. Liekas, ka netiks izteikts nekādas piezīmes, tātad tagad balsosim. Pirmais kompromiss. Pirmais kompromiss. Garsiekundze, 107, 106. Mēs varētu sākumā izskatīt Kalnietes kundze, un uh, to ir iesniegus un referenti. Punkt 106. Pa... 106. punkts ir atsaukts. Visādi citādi arī varētu balsot vēlāk. Tātad kompromiss numur viens, par to mēs balsosim. Tātad kompromiss viens. Kas par šo kompromisu? Pirmais kompromiss mēs balsosim elektroniski, tātad balsojam elektroniski. One, e, one EPP, uh, two... Viens tautas partijas deputāts pa daudz, balso pārāk daudz deputātu. Tā tad uh, lūdzu. Referents ir um, daudzu spāņu kolēģu viedokli ietvērs. Tātad atkārtojam balsojumu. Pirmais kompromiss elektronisks balsojums. Kompromiss viens. Balsojam par kompromisu viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais kompromiss numur divi. Kas par kompromisu numur divi? Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss numur divi pieņemts. 145. grozījums iesnieguši Jārstais Jēgli un Rodust, kas par 145. pret. Mēs pārbaudīsim, mēs pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies. Pieņemts. Nākošais 146, kas par 148. Pret. Mums ir jāpārbauda saks, pārbaudīsim, sākam balsot par 148. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais 147. kas par? Paldies, pret. Pieņemts. 148. par? Pret atturas pieņemts. 149. par, pret, atturas pieņemts. 150. par, pret, noraidīts. 151. par, pret, pieņemts. 152. par, pret, Nākošais 153. par, pret, 153. par, pret, pieņemts. 154. par, pret, pieņemts. 155. par, 155. pret. Pieņemts. 156. par. Pret. Noraidīts. Kompromiss numur 3. Kas par kompromisu numur 3 balsosim? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais tagad būs. Kompromiss numur 4. Sākam balsot par ceturto kompromisu. Beidzam balsot. Beidzam balsot par ceturto kompromisu. Pieņemts. Nākošais ir grozījums. 221. kas par, pret, jā, noraidīts, žēl gan. 223. Ak, tas jau ir noraidīts? Atsumirkli, atsumirkli. 227. Par. 227. Par. Pret. Pieņemts. Divdesmit sastais par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 231 par. Jā, par. Pret. Pieņemts. Divdesmit devītais par. Kas par 29. pret? Pieņemts. 232. 232 pret. Pieņemts. 30. Nē, atvainojot 235. Kas ir par 235? Pieņemts. 32. Referents iesmēdz, kas par, kas pret, pieņemts. 237. dalītais balsojums, pirmā daļa par, pret. Mēs pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, 237. Beidzam balsot, paldies! Pieņemts. Otrā daļa. 237. sākam balsot, kas par, pret, pieņemts. Nākošais būs 33. iesniedzis referents, kas par, paldies, pret, Pieņemts. 238. Dantāns, kas par, pret, pieņemts. Nākošais būs 239. Uh, identiski ar 240. par, pret, noraidīts. Kompromiss numur septiņi. Kas par? Kompromiss numur septiņi. Sāksim balsot. Paldies. Beidzam balsot. Nākošais uh, Šis, um, groz, uh, šis kompromiss ir pieņemts, tagad turpināsim. Priekšsēdētājs meklē dokumentu, atsimirkli. Yes, yes, yes. E, przechodzimy do poprawki 240. Tātad 242, kas par? Pret? Noraidīts. 243. Kas par? Pret? Pārbaudīsim. 243. Sākam balsot. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur 5. Kas par? Mēs balsosim. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par sesto kompromisu. Sākam balsot elektroniskais balsojums par sesto kompromisu. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 319. grozījums. Tas ir identisks grozījums ar 320. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tagad pārbaudīsim elektroniski 319. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsimt deviņpadsmitais grozījums. Nē, 321. grozījums. Kurš par? Pret? Norādīts. 322. Kurš par? Nu, labi, pārbaudīsim elektroniski 321. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 322. Kurš par? Pret Norādīts. 323. Kurš par? Pret. Pieņemts. 324. Kurš par? Pret. Pieņemts. 325. Kurš par? Pret. Norādīts. 345. Nē, 45. Kurš par? Pret? Pieņemts. Trīsimt divdesmit devītais. Kurš par? Pret? Pieņemts. 46. un 330. kopā. Kurš par? Pret? Pieņemts. 331. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 331. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 332. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski 332. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 333. grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 47. grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 9. apsvērumi. Pirmais referenta, kurš par? Pirmais grozījums no referenta, kurš pret? Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Pirmais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu vairākumu. Piecdesmit pirmais grozījums. Kurš par? Paldies. Pret? Pieņemts. 52. grozījums. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 54. grozījums. Kurš par? Paldies. Pret. Pieņemts. 55. par. Paldies. Pret. Pieņemts. Tagad 61. grozījums. Kurš par? Paldies. Pret. Pieņemts. Bet tomēr pārbaudīsim elektroniski. Sāksim balsot par 61. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. grozījums. Kurš par? Pret. Noraidīts. 5. grozījums. Identisks ar 71. Kurš par? Paldies. Pret. Pārbaudīsim elektroniski 5. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. grozījums. Par. Paldies. Pret. Norādīts. 83. Kurš par? Pret. Norādīts. 84. Par. Paldies, pret. Pieņemts. Tagad 87. grozījums Marinesko. Kurš par? Paldies, pret. Pieņemts. Nākamais grozījums ir 88. Kurš par? Paldies. Pret. Pieņemts. 90. grozījums Ajuso. Kurš par? Paldies, pret. Pieņemts. Deviņdesmit pirmais grozījums par. Paldies, pret. Pieņemts. Desmitais grozījums referents par. Paldies pret. Pieņemts. Tagad balsosim galīgais balsojums par um, priekšlikumu ar grozījumiem. Tātad par priekšlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojumu sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par normatīvās rezolūcijas projektu. Sākam balsot. normatīvās rezolūcijas projekts. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par lēmumu uzsākt sarunas ar padomi. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par sarunu vedēju komandas sastāvu. Sākam balsot. sarunu vedēji, tātad lūdzu balsojiet. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to balsošana ir beigusies. Mamy jeszcze e, dwa głosowania. Motion for resolution and uh,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 bet mums tagad ir jāpievēršas nākamajam darba kārtības punktam. Atzinams par uh, Silvestra rezolūcijas priekšlikumu, kur ir runa par klāņojušiem dzīvniekiem. Tātad mums ir jāpieņem atzinums vēstules formā. 11. februāra koordinātoru sanāksmē mēs nolēmām gatavot atzinumu par šo rezolūciju un gatavot šo atzinumu vēstules formā. Saskaņā ar Eiropas parlamenta regulamenta 25. pāntu. Šī vēstule tiktu nodota komitejas priekšādātājiem. Saskaņā ar pašreizējiem iekšējiem noteikumiem šo atzinumu pieņem atbildīgā komiteja, un to pēc tam priekšādātājs nodot tālāk komitejai. Un Pēc tam tiek informētas arī atbild, atbildīgās institūcijas. Lai šo procedūru atvieglotu, lauksainiecības sekretariāts sagatavoja vēstules projektu, ko izplatīja visiem balstoties uz šo rezolūcijas projektu, un šajā vēstulē tātad bija iekļauti koordinatori izteiktie ieteikumi. Termiņš komentāru iesniegšanai bija 28. februāris. Tagad koordinatoru sanāksmē pieņemtājs atzinums eh, mums ir jānobalso. Kurš ir par šo atzinumu projektu? Lūdzu, paceliet roku. Kurš ir pār šī atzinuma pieņemšanu? Labi, balsosim tomēr elektroniski. Sākam balsot. Paldies. Beidzam balsot. Esam pieņēmuši šo atzinumu un atzinums tiks iesniegts vēstules formā Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktām viedokļu apmaiņa par 2015. gada budžetu. Referents no mūsu komitejas ir Nikolesku kungs. Mēs pieņemsim vēstuli, kurā ir izklāstītas lauksaimniecības komitejas prioritātes. Šī gada budžeta procedūra būs savādāka nekā iepriekšējos gados, tāpēc, ka ir paredzētas Eiropas parlamenta vēlēšanas esam vienojušies, ka specializētās komitejas negatavos atzinumus par 2015. gada budžeta prioritātēm. Tā vietā komitejas nosūtīs um, galvenajam referentam vēstules. Šajās vēstulēs komitejas paudīs savas prioritātes par budžetu. Mūsu komitejas vēstulī gatavoja Nikolesku kungs. Tātad viņš ir mūsu komitejas nozīmētā atbildīgā, atbildīgā persona. Nikolesku kungs šo vēstuli ar mūsu komitejas prioritātēm nosūtīja referentiem februārī, un referenti varēja šo vēstuli komentēt. Pēc tam šīs vēstules projekts tika izplatīts arī komitejas dalībniekiem. Vēstulē, par kuru mēs šodien balsosim, ir neformālo konsultāciju rezultātā panāktā vienošanās. Pēc balsojuma šī vēstule tiks nosūtīta galvenajam referentam. Šīs vēstules projekts ir jūsu dokumentu mapēs. Pirms sāksim balsojumu, es gribētu dot vārdu vēstules sagatavotājam Nikolesku kungam. Lūdzu, Nikolesku kungs, jums vārds. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cele mai importante lucruri. Paldies, priekšsēd. Galveno jūs jau pateicāt. Diz vai man vajadzētu ilgi kavēt jūs laiku, to ņemot vērā. Šī tikai vēstultājā nevarējām iekļaut visu, ko vēlējāmies, uzsvērām tikai divas lietas. Pirmkārt, 2015. gads ir pirmais uh, eh, KLP reformas ieviešanas gads. Tam ir vajadzīgi pietiekoši finanšu reformas Eh, resursi visām reformas sadaļām, piemēram, eh, ekoloģizācijas pasākumiem. Arī lauksaimniecības krīzes eh, fondi 2015. gadā, kas neizmantot, ir jāizmanto lauksaimniecības subsīdijām nākamā budžeta gadā, kā jūs minējāt priekš sevi Vēstuli jau nosūtīt kolēģiem, tie ir mums iesnieguši priešlikums, bet ja ir vēl priešlikumi, tad eh, no klātesošiem deputātiem labprāt tos uzklausīšu. Laikam komentāru nav. Lai tā būtu, esam iekavējuši nedaudz darba kārtību. Paldies Nikolesku kungu par informāciju. Un tagad balsosim. Sākam balsot, kas ir par. Nikolesku kunga sagatavoto vēstuli. Pēc konsultācijām ar koordinatoriem sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies! komiteja apstiprina vēstuli. Tā tiks nosūtīta galvenajam referentam. Paldies Nikolēsku kungam. Līdz ar to šis deputātības punkts ir izskatīts. Mums ir krietna iekavēšanās, krietnas kavējums stunda, bet tagad sāksim uzklausīšanu par starptautisko ģimenes lauksaimniecības gadu. E, kas ir ļoti svarīgs e, Eiropas lauksaimniecības modeļa kontekstā. Mēs uzklausīsim ļoti interesantas prezentācijas, bet uh, pirms tam mums būs 5 minūšu pārtraukums, lai ielaist zālē mūsu viesus un paneļdalībnieks 5 minūšu pārtraukums. Proszę Państwa, rozpoczynamy zapowiedź po krótkiej przerwie. Kolegi, pēc īsā pārtraukuma, kas uh, tika nedaudz paildzināts, sāksim sanāksmes nākamo daļu. Ļoti svarīga tēma. Uzklausīšana par starptautisko ģimenes lauksaimniecības gadu. Šis, kā jūs zinat, ir starptautiskās ģimenes lauksaimniecības gads. un mēs savā komitejā Šajā sakarā esam sarīkojuši šodienas konferences. Uzklausīsim runātājus, zinātniekus, pētniekus, speciālists, bet arī lauksaimnieku pašu pārstāvjus, kā arī, kā arī lo, uh, pārtiks un lauksaimniecības organizācijas pārstāvjus. kas ir ģimenes lauksaimniecība? Ne tikai ģimenei pieder lauksaimniecība, bet arī nodrošina galveno darbu spēku. Tas ir lauksaimniecībā visizplatītākais modelis arī pašā Eiropas saimnībā. To raksturo lielā daudzveidībā. Eh, un mēs, kā agrikomitejas deputāti, šo modeli labi pazīstam. arī strādājot savos vēlēšana apgabalos. Ir arī citi saimniekošanas modeļi, arī par tiem dzirdēsim. Ģimenes saimniecības ir īpaši piemērots dabas resursu pārvaldībai, vidē draudzīgā veidā, kā arī daudzveidīgas pārtikas nodrošināšanā patērētājiem. ārpus Eiropas eh, ģimenes saimniecībām ir arī svarīga loma cīņā pret bādu. Un eh, es gribētu dot vārdu komitejas deputātiem pirmkārt, bet debatēs tātad, bet, ja laiks atļaus, tad arī citiem. Šodien uzklausīsim trīs pētnieks. Davidovs kundze, uh, no Kentas universitātes. Mums jau ir bijusi iespēja viņu mūsu komitejā sveikt. Šodien sveicam viņu atkal, tad Henesī kundzi no īrijas lauku saimniecības pētniecības centra un doktora klāsa, plāsa, kas ir uh, Getingens universitātes pētniece, bet arī pati lauksaimniece. Pirms dodam vārdu mūsu viesiem. Ļausim izteikties Vila Realkundzei, kas ir uh, FAO birojā direktore konsultācija jautājumus, Vila Realkundze arī atbild par Eh, ģimenes eh, lauksaimniecības gada organizatoriskiem jautājumiem. Un sirsnīgi sveicam arī komisijas pārstāvs. Esam runājuši par ļoti sarežģītiem jautājumiem, kā deleģētiem tiesību aktiem. Pēc tam mums bija balsojums, bet tagad mēs varēsim baudīt tādu intelektuālu sniegumu saistībā ar ģimenes saimniekošanu. Un tagad dos, dosim vārdu pārtikas lauksaimniecības organizācijas pārstāvē. Labrīt! Man ir prieks šeit pārstāvēt pārtiks lauksaimniecības organizāciju šodien, lai runātu par šo ļoti svarīgo jautājumu globālā līmenī Es domāju, ka mums būs ļoti interesanta diskusija, kas palīdzēs jautājumus virzīt uz priekšu. Šorīt gribētu runāt par jautājumiem, kas ir saistīti ar ģimeņu, ģimenes saimniekošanu, ES lomu šajā sakarā un tad arī nonāk pie secinājumiem ģimenes saimniekošana ir ļoti daudzveidīga visā pasaulē un pat Eiropā un tās reģionos. Eh, ģimenes saimniecības mēdz būt ļoti dažāda izmēra, ļoti liels un ļoti mazas. Pastāv arī liela daudzveidība attiecībā uz dabas resursiem, ar kuriem šīs saimniecības strādā, kā arī finanšu un citiem resursiem. Ir ļoti bagātas ģimeņu saimniecības, arī ārkārtīgi nabadzības, dažreiz pat zem iztikas līmeņa strādājušas ģimeņu saimniecību. Taču mēs zinām, ja ģimeņu saimniecības saņem pietiekuši apmāls, tas spēj izdzīvot, tās spēj izpildīt savu potenciālu, kļūt ļoti ražīgas, bet Lai tas tā būtu, viņām ir vajadzīgs daudzveidīgs atbalsts, un par to arī runāsim šorīt. Lielākai daļai ģimeņu saimniecība tas ir ne tikai lauksaimnieciskās ražošanas veids, bet arī dzīvesveids. Tas skaidri parādījās visos reģionālos dialogos, kuros iesaistījās daudzas puses. Kas īsti ir ģimenes saimniecība? Un tas nebūtu nav viegli definējums. Tieši šīs daudzveidības dēļ, kuras jau pieminēja. Ģimenes saimniecības definīcijas pamats ir tāds, ka e, galvenokārt tiek izmantot ģimenes locekļu kā darbspēks, bet ne tikai, varbūt arī algots darbspēks, taču galvenokārt tātad ģimenes darbspēks un arī īpašnieki un reālie saimniecības vadītāji ir ģimenes locekļi. Tā tas tiek uzskatīts visā pasaulē, Tāda ir definīcija, bet tomēr ir ļoti liela daudzveidība attiecībā uz saimniecības lielumu. Zinām, ka ne tikai ar saim, lauksaimniecību nodarbojās šīs saimniecības, arī zivsaimnieki šeit tiek ieskaitīti, kā arī mežsaimnieki. Runājot par ģimeņu saimniecību, mēs skatāmies uz dažādām dimensijām. Protams, viena ir ekonomiskā dimensija, taču ļoti svarīgi ir arī sociālā dimensija, kultūras dimensija, kas atšķir ģimeņu saimniecību no citiem saimniekošanas veidiem. Ļoti bieži sanāk runāt par saimnieku savstarpējo solidaritāti vai tātad ģimenes solidaritāti. Lielākoties arī ir vēlme nodot šo saimniecību nākamām paudzēm. Līdz ar to pastiprināta interese par dabas resursu ilgspējīgu izmantošanu, lai, protams, arī nākamās paudzes varētu šeit pat saimniekot. Tā tad eh, lielāka vērība tiek eh, pievērsta aspektiem, kādu saimniecību vai kādu vidi mēs atstāsim aiz sevis. Eh, rūpnieciskā lauksaimniecība nevienmēr, bet bieži darbojas tā, it kā arī dienas nebūtu. Mēs vienkārši cenšamies izlaupīt zemi, cik nu varam, neņemot vērā savu bērnu un mazbērnu intereses. Lūk, ģimenes saimniecību raksturojums. Un, protams, šeit arī var jautāt, kas ir ģimenes. Mums ir ne tikai tradicionālā ģimene ar vīru, sievu un bērniem. Pasaulē ir daudz variāciju, ir plašās ģimenes, kurās uh, ir daudzas paudzes ar uh, vecvecākiem, onkuļiem, tantiem. Dažos pasaules reģionos ir arī poligāmiskas ģimenes, kur ir viens vīrs un vairākas sievietes, sievas, kas arī uh, apsaimnieko vienu lauksaimniecību, tātad uh, šeit uh, arī kultūra uh, ienes šādu daudzveidību. Kas attiecas uz saražoto šodien lauku saimniecības ne tikai pasaulē ir visizplatītākais saimniekošanas veids, bet arī tādos uh, ražojumos kā rīsi. 94% rīsi visā pasaulē audzē ģimenes saimniecības. Kafija, uh, kokvilna, arī to galvenokārt audzē ģimeņu saimniecībās. Mēs zinām, ka visā pasaulē ģimenes saimniecības ir galvenais darba devējs visā pasaulē. Tātad ģimenes saimniecība. Kā jau es iepriekš teicu, e, ģimeņa saimniecības var būt ļoti dažādi lielumi. E, mums ir tendence domāt par sīksaimniekiem šajā sakarā, un, protams, sīksaimniekiem ir īpaši politika vajadzīga, jo parasti tie ir sīksaimnieki, kuriem ir visgrūtāk izdzīvot, eh, viņu ražīgums, ražīguma potenciāls mēdz būt ļoti atšķirīgs. Eh, paraugamies uz šo grafiku. Mēs redzēsim, ka gaiši zilā krāsa šeit dominē ekrānā, tas nav tik skaidri redzams. Tās ir saimniecības ar mazāk nekā viena hektāra platību, kuras ir dominējošās dažos pasaules reģionos, kā zinām. Daudzās valstīs eh, saimniecību vairākums ir ļoti neliels, tad tumšākā krāsā ir mazākā divu hektāru platības, kreisā pusē jūs redzat Ķīnu, tad, tad Indiju, šajās valstīs mēs redzam, ka vairākums 90-96% saimniecība ir mazāk par hektāru platības parasti ģimenes īpašumā, un ja jūs vēl uh, ņemsiet vērā uh, saimniecības, kas ir mazāks par diviem hektāriem, tad tas būs tiešām milzīgais vairākums. Dienvidamerikā ir savādāk. Um, no labās puses otrā kolona, kur ir uh, arī lielāks izplatīts. Uh, nu, un tā, nu, uh, ir liela fragmentarizācija vērojama. Taču, lai saņem, lai gūtu ietaupījumus ar saimniecības lielumu, tad ir vajadzīgs īpašs atbalsts. Pretējā gadījumā saimniecībā, kurā ir mazāk par hektāru, būs ļoti grūti ne tikai uh, sagādāt iztiku savai ģimenei, dati parāda, ka lielākā daļa saimniecību pasaulē, pasaules trūcīgajos reģionos, nespēja nodrošināt iztiku saviem ģimenes locekļiem. 67% sīksaimnieki e, e, vairāk pārtikas pērk nekā izaudzē. Tā nu viņi ir zem iztikas līmeņa un tas noteikti ir fakts, kam ir jāpievērš īpaša uzmanība politikas veidotājiem. Šodien mēs raudzīsimies uz uh, dažāda veida problēmām, ar kurām saskarās ģimenes saimniecības, uh, detalizēti neieslīgšu tajā, par to vēl runāsim vēlāk. Tikai pieminēšu dažas, kas ir piekļuva dabas resursiem, piekļuva tirgiem, zināšanas informācija, tehnoloģijas, inovācija, kas ir ļoti svarīgi ģimenes saimniecībām, lai tās attīstītos veiksmīgi, un tad arī sabiedrības līdzdalība. Šādā fragmentarizācija, šādas fragmentarizācijas apstākļos ir ļoti grūti ģimenes saimnieku balsis sadzirdēt. Tādēļ mums jāgādā, <clears throat> lai lauksaimnieku organizācijas tiktu atbalstītas tādējādi ļaujot tam pārstāvēt savas intereses, paaugstināt uh, cilvēku kapitālu un arī politisko kapitālu. Tas ir ļoti svarīgi. Jo, ja lauksaimniekiem ir jūs iespēja piedalīties politikas procesos, politika būs labāka, efektīvāka. Nav lauksaimniecības politikas veiksmīgas bez adresātu aktīvas līdzdalības, bet to vislabāk var darīt ar spēcīgām organizācijām. Un tā nu viena svarīga loma, politikas loma, ir identificēt vajadzības. Lai kooperatīvi ražotāji, organizācijas un citas lauksaimnieku organizācijas varētu pirmkārt eh, vispār satikties, Varbūt tas jūs pārsteigts, bet daudzās valstīs e, pat asociācijas e, nedrīkst izveidot. Otrakārt, jāstiprina šīs organizācijas, šeit ir kapacitāšu e, veidošana, un tad mēs vēlamies arī, lai šīs organizācijas attīstītos veiksmīgi un tiešām uh, piedalītos politikas procesos, kas viņus skars. Tātad sociālā politiskā kapitāla stiprināšana ar asociāciju palīdzību un spēcīgs institūcija atbalsts. Mums ir vajadzīgs spēcīgs valdību politiskais atbalsts un labvēlīga politiskā vīde, lai to visu īstenotu. Paraudzīsimies uz uh, pārtiks un lauksaimniecības organizācijas loma šajā kontekstā. Kā jebkura ANO organizācija, mēs dodam neitrālu dialogu fórumu. Un šajā formā mēs iesaistām dažādos puses, valsts nevalstiskos pārstāvis, kas iesaistās sarunā, un šīs sarunas līdz šim ir izrādījušās ļoti, lā, eh, ļoti auglīgas. Mēs vēlamies eh, tātad apmainīties ar informāciju, saprast, kādas saimniecības ir, kādas politikas darbojas, kādas nedarbojas, kādas ir vajadzības dažādos reģionos, kāda veida institucionāls atbalsts ir nepieciešams. Un to visu mēs uzskatām par svarīgu zināšanu pārvaldības aspektu, lai uh, veidotu veiksmīgāku politisku atbalstu ģimenes saimniecību labai attīstībai. Pārtiks lauksaimniecības organizācija ir tikusi reformēta. Mēs sākām ar ārējo izvērtēšanu, kuras eh, ietvaros identificējām reformas, reformējumās jomas, tas mm, pagāja daži gadi, tagad esam reformēti, un ar skaidru skatu eh, uz stratīskiem mēķiem, kurus šeit uz ekrāna redzam. Neiedziļināšos tajās, taču gribu pieminēt, ka mūsu piecas eh, prioritātes, kuras te ir minētas, visu šo prioritāšu kontekstā ģimeņa saimniecība ir ļoti svarīga. Ko mēs vēlamies eh, šī ģimenes saimniekošanas gada beigās? Manā skatījumā mēs gribētu redzēt ne tikai uh, iesaistīto pušu apziņas uzlabošana vai informētības uzlabošana, arī tas ir svarīgi, bet es gribētu arī, lai mēs veidot šo zināšanu vidi, šo labo pamatu politikai, lai nodrošinātu, ka ģimenes saimniekošana arī nākotnē veiksmīgi attīstītos. Mēs akupam informāciju par uh, datus par dažādiem pasaules reģioniem, to publicējam un gādājam par to, lai dažādās iesaistītās puses no vienas puses apzinātos, no otras puses, lai tā, to rīcībā būtu vajadzīgi instrumenti, kas ļautu veiksmīgi atbalstīt ģimenes, ģimenes saimniekošanu. Ģimenes lauksaimniecības gada gatavošanas fāze bija pagājuši gadu, un gatavošanas fāzē jau mēs sākām reģionālos dialogus, lai dažādo e, lai dažādām iesaistītām pusēm ļaut izteikties. Mēs vēl gaidām Ziemeļa Amerikas reģionālo pasākumu, kas notiks nākamēnes, un tad ir arī pārtiks e, un lauksaimniecības organizācijas konferences ikgadēji kuru ietveros tiek noteiktas prioritārās darba jomas nākamo divu gadu laikam. Ģimenes saimniekošana tikusi apspriest šajās reģionālās konferencēs. Un dalībvalstīm ļaus to arī izraudzīties kā prioritāro aktivitāku gadiem. ģimenes lauksaimniecība tiek skatīta arī no tehniskā viedokļa, kādi ir tehniskie priekšnoteikumi, un mēs strādājam ar pārtikas drošības komiteju, uh, uztur, pārtiks uztur konferenci, ļausim izteikties šīm organizācijām ņemsim vērā to viedokļus, lai ļautu tām dot savu ieguldījumu, tātad uzturvērtības uzlabošanai pārtikā, kas pieejam visiem eh, sabiedrības slāņiem. Līdz gada beigām mēs gribētu sniegt tehnisko atbalstu valstīm kas ļautām uzlabot ģimenes lauksaimniecības funkcionēšanu. Tas būs strukturēts dialogs mūsu FAO organizācijas ietvaros. Un ļausim lauksaimniekiem arī piedalīties šajās politikas diskusijās. Politikas dialoga rezultātā mēs noteicām prioritārās jomas. Un tās ir šādas. Ļoti svarīgi ir finansēšanas mehānismi, kas ir šajā jomā lieli trūkumi daudzos reģionos. Ģimenes saimniecībām ir vajadzīgs labāks finansējums, labāka finanšu pieejamība, investīcijas sociālam un fiziskam kapitālam, infrastruktūra ļoti svarīga, piekļuve zemes platībām, par to tik daudz runāts, izstrādājuma pievienotās vērtības uzlabošana, pētniecība tieši atbilstoši ģimenes saimniecību vajadzībām, e, sieviešu un jaunās paudzes lomas stiprināšana ģimenes saimniekošana un ražotāju organizāciju, kooperatīvu un citu kolektīvu organizāciju stiprināšana. Reģionālajie dialogi parādīja, un mums bija arī reģionālais dialogs Eiropai un Centrālāzijai, kur rezultātā nonācām pie šādiem elementiem, kas nepieciešam politikas videi, lai piekļūtu dabas resursiem un saimniekošanas resursiem. Tātad mēs identificējam, ka dzimumu jautājumi ir ļoti nozīmīgi un jaunās paudzes iesaistīšana. Mēs redzējām, ka ģimeņu saimniecībām ir liels problēmas ar jaunās paudzes piesaistīšanu. Eiropā tikai 6% lauksaimnieku ir jaunāki par 35 gadiem. Ir ļoti strauji novecošana ģimeņu saimniekošanā vērojama. Jaunieši ir aizgājuši no lauksaimniecības, lai dotos uz pilsētām, un kad šāda tendence ir vērojama, šāda migrācija, tad Protams, mēs redzam tā rezultātā novecošanu, kas rada zināmas problēmas. Tikai 6% lauksaimnieki ir jaunāki par 35 gadiem. Mēs zinām, ka ģimenes lauksaimniecība ir Eiropā visizplatītākais saimniekošanas veids. 97% Eiropas saimniecība, 12 miljoni ir ģimenes saimniecības un tās ir ļoti daudzveidīgas lieluma ziņā, aktivitāšu ziņā un atbalsta ziņā, kas tām ir vajadzīgs. Nav viens veiksmīgs atbalsta modelis, atbalsts būs atšķirīgs atkarībā no saimniecības, kas jāatbalsta. Un šajā ģimenes lauksaimniecības gadā mēs gribētu arī ļoti izcelt to, uh, ka ģimenes saimniecības ir daļa no uh, globālā bada problēma risināšanas veidiem. Daudz viet pasaulē e, ir radies jautājums, vai ģimenes saimniecības pazudīs, vai rūpnieciskā lauksaimniecība izstums šo tradicionālu saimniekošanas veidu, un pirms dažiem gadiem tiešām tā darbība izplatītā domāšana, kādēļ uztraukties par sīksaimniekiem. Šie cilvēki dosies uz pilsētām, atradīs cits darbietis, šodien zinām, ka ģimenes saimniecības nav pārtiks drošības problēmas daļa, tie ir risinājuma daļa. Ja ir vajadzīgā politiskā vide, to atbalstam. Eiropas Savienība ir bijusi ļoti aktīva ģimenes lauksaimniecības gadā. un ir daudzi augstsvērtīgi produkti izstrādāti, iespējams šo jau redzējāt. Bija arī liela e-konsultācija, kas ilga vairākus mēnešus, un tā noslēdzās ar konferenci Briselē šeit 29. novembrī ar nosaukumu ģimeņu saimniekošana dialogs, tiecoties uz ilgspējīgāku saimniekošanas nākotnē Eiropā un pasaulē. Eiropas Savienība būs, protams, būt viens no lielākiem spēlētājiem reģionālā konferencē Eiropai un Centrālā Azijai, kas notiks pēc dažām dienām. Ģimenes lauksaimniecības gadā mums ir izveidota vadības komiteja, Eiropas Savienība ir vice priekšsēd, kas ir bijusi ļoti aktīva šajā komitejā, kas nosaka darba kārtību šim gadam un mērķus Pavisam nesen e, noslēdzās Eiropas reģionālā konference Bukarestē. Atvainojiet, sakrunātāji, globālā konsultācija par ģimeņu um, saimniekošanu, ko valdības saka, saimnie, e, runātāji vadīja. <clears throat> un uh, mēs gaidām arī daudz cits pasākums, drī, kas būtu notiks tuvākajā laikā vēl šajā jomā, kopsavilkumā. Atgriezīšos pie dažiem jautājumiem. Ģimeņa saimniecība ir un būs, tā ir lauksaimniecības nākotne, tā var būt ļoti ražīga, un ja tā saņem vajadzīgo atbalstu, tai var piedrēt nākotni, Tas atbalsts var sniegt, e, varam sniegt ar ražotāju organizācijām, savienībām un labvēlīgu politiskā vidi, kas šo daudzveidību ņems vērā un uzklausīs ģimeņu saimniecību īpašās vajadzības. Paldies par jūsu uzmanību! Liels paldies! Dāmas un kungi, mēs patiešām esam iekavējuši. Mēs sākām darbu daudz vēlāk, nekā bija paredzēts. Mums ir atlicies mazāk nekā stunda laika pēdējiem trīs runātājiem, tāpēc mēs nedrīkstam ļaut runāt ilgāk vienam runātājam tikai par 20 minūtēm. Mēs šeit gribam izvēlēties akadēmisku pieju, uh, Tāpēc tagad uzreiz dosim vārdu Davidovas kundzei, kura runās par ģimeņu uzņēmumiem Eiropā. Mēs dzirdējām arī par tādu globālāku pieeju. Mēs uzklausījām pārtikas un lauksaimniecības organizācijas pārstāvi. Tagad pievēršamies uh, Eiropas aspektiem. Dodu vārdu Davidovas kundzei. Liels paldies! Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka varēju ierasties uz šo sanāksmi. Lielas paldies šīs sanāksmes organizētājiem par uzaicinājumu. Es eh, gribētu nedaudz apskatīt eh, iepriekšējās runātājas minēto no Eiropas perspektīvas. Pirms sākšu runāt par savu prezentāciju, gribētu pieminēt četras īpatnības ģimeņu saimniecībām un ģimeņu saimniecību vidē Eiropā. Pirmām kārtām šīs saimniecības darbojas senos un labi nodibinātos tirgos. Tātad te ir tirgi gan darba spēkam, gan izēvielām, gan ražojumiem. Tāpat ir jāatcerās, ka uh, tas viss notiek uh, lauksaimniecības politikas ietveros, un šī lauksaimniecības politika visu laiku mainās. Trešais aspekts - šīs saimniecības darbojas uh, vidēju ienākumu vai augstu ienākumu valstīs. Tāpēc šie, šīs lielās problēmas, nabadzība, pats īsti nav jāņem vērā, spriežot par ģimeņu saimniecībām Eiropā. Un pēdējā īpatnība ir tāda, ka mums ir dalība valstis, kas uh, ir saskārušās ar ļoti atšķirīgu vēsturi. Mums ir jaunas dalība valstis, kur uh, ņemot vērā m, mm, lauksaimniecības kolektivizāciju, tagad saimniecību struktūra balstās galvenokārt uz tādām saimniecībām, kas nepiedēra atsevišķām ģimenēm. Iespējams, ka šīs struktūras nākotnē mainīsies, bet tagad mums ir jāsaskarās ar diviem dažādiem stāstiem par ģimeņu saimniecībām un saimniecībām, kas nepieder ģimenēm Eiropā. Tagad pavisam īsi definīcija. Tā nebūs akadēmiska. Es saprotu, ka šī sesija tiek uzskatīta par akadēmisku, bet šī definīcija vairāk attiecas uz politiku. Ja tiek panākta vienprātība attiecībā uz konkrētu sabiedrisku preču vai pakāpojumu sniegšanu, uh, Un ja šajā gadījumā ģimeņu saimniecībām ir vajadzīgs īpašs atbalsts, tad mums ir jāsaprot, kāda tad ir šīs politikas mērķa auditorija. Pēc tam es runāšu arī par ģimeņu saimniecību izaicinājumiem un par nākotnes izredzēm, kas, protams, saistās arī ar izaicinājumiem. Šeit esmu iekļāvusi definīciju, par kuru runāja arī iepriekšējā runātāja. Uh, Šo definīciju esmu uh, īpaši uzsvērusi, jo tā ir ārkārtīgi svarīga. Eiropiešiem ģimeņu saimniecības ir Eiropas lauksaimniecības modeļa centrā. Konsultāciju laikā, kad mēs uh, spriedām par uh, Eiropiešu un pilsoņu viedokļiem par ģimeņu saimniecībām, atklājās, ka pirmajā vietā ir tas, ka ģimeņu saimniecība Eiropā ir uzņēmējdarbība. Citēšu konkrētu atbildi. Te varētu būt runa par kaut ko vairāk nekā tikai par uzņēmumu, bet tomēr tas ir uzņēmums. Mēs runājām par daudzveidību. Nu, paskatīsimies, te ir arī uh, sniegts informatīvs paziņojums, esam izveidojuši, esam atklājuši, ka pastāv apmēram 60 tipi ģimeņu saimniecībām Eiropā. Tas ir atkarīgs no to izmēra, no pārdošanas m, mm, apjomiem, no dzīvesveida, no saņemta atbalsta un arī no tā, vai šie uzņēmumi ir daudzveidīgi un vai tie nodarbojas ar aktivitātēm, kas tiem dod ienākumus. Ja mums šeit ir jānovāk robežs e, svītras starp ģimeņu un neģimeņu saimniecībām, tad mums ir jāsaprot, ka abās pusēs šai svītrai ir arī ļoti dažādi līmeņi, ļoti dažādi modeļi. Tātad te var būt runa, teiksim, par kādu ģimenes atzaru vai arī par divām ģimenēm, kas sadarbojas, un īstenībā vērtības ir tādas pašas kā ģimeņu saimniecībās. Arvien vairāk ir uh, ģimeņu uzņēmumu, jo daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs šādiem uzņēmumiem ir nodokļu priekšrocības. Tāpat ir, ir tādas atšķirīgas saimniecības, kas ir korporatīvas, saimniecības dažās valstīs, dažkārt tie ir ražošanas kooperatīvi, un veco 15 dalībvalstu vidū dažkārt zemes mantošana ģimenēs uh, notiek ar tra, trestu palīdzību, vai arī tiek iesaistīti labdarības uzņēmumi, ja nav tiešām antinieka. Tātad modeļi ir ļoti atšķirīgi. Kā nošķirt ģimeņu zemniekus politikas uh, labā? Pirmkārtām darba nodalīšana, otrais - īpašumtiesības un kontrole. Ģimeņu saimniecībās tāda unikāla īpatnība ir tāda, ka uh, saimniecību vadītāji, īpašnieki ir saistīti vai nu ar asins saitēm vai ar laulību. Tieši tāpēc arī šeit notiek tāda e, ģimeņu mantošana un arī mantinieku meklēšana. Iespējams, tas varētu būt šis tiesiskais status. Eirostat šeit Eiropā ir viens no mūsu galvenajiem statistikas avotiem, un Eirostat apraksta holdingus Eiropā, iedalot tos pēc trīs juridiskiem statusiem. Viens ir modelis, kur ir tikai viens īpašnieks, tātad viens zemnieks vada saimniecību, otrs ir grupu holdingi vai partnerības, un trešais eh, juridiskas personas, kas ir reģistrētas kā juridiski uzņēmumi. Gribu teikt, ka ģimeņu saimniecībām ir kāda ļoti svarīga iezīme, proti šīs ģimeņu saimniecības parasti ir viena īpašnieka saimniecības. Uh, Un otrais, ko gribēju minēt, definīcija, kas tiek izmantota vairākās dalībvalstīs, e, attiecas uz biznesa risku, kurš uzņemas e, šo uzņēmēju darbības risku. Šī definīcija neatiecas tikai uz Eiropu. Pirms vairākajiem mēnešiem ASV lauksaimniecības departaments veica ļoti līdzīgu e, darbību. Uh, Eh, arī viņi vēlējās saprast, cik svarīgas ir ģimenes saimniecības. Un pēc viņa definīcijas eh, tātad ģimenes uzņēmums ir tāds, kur uzņēmums galvenokārt pieder vienai ģimenei. Tāpat arī tiek eh, pēc tam pietuvināta šie definīcija. Pēc tam, kad viņi bija noteikuši šo vispārējo definīciju, tad viņi redzēja, ka ģimeņu saimniecības statistikas ziņā ir skaidras, bet, bet īstenībā tās nesarežo vairāk par 40% no kopējā uh, sarežotā. Ja mēs paskatāmies uz vieniem, vieniem īpašniekiem, tad uh, 2010. gadā tie bija 85% no Eiropas Savienības saimniecībām un tie bija 70% no sarešotā. Uh, Tātad lielas atšķirības starp dalību valstīm. Mums nevajadzētu arī aizmirst par ārkārtīgi lielo daudzveidību Eiropas Savienībā. Dažās dalību valstīs - Slovākijā, Čehijas republikā, Bulgārijā, m, mm, Francijā - uzņēmumi, kas nepieder ģimenēm, kultivē lielāko daļu no lauksaimniecības teritorijām. Un dažos gadījumos Čehijas republikā un Slovākijā neģimeņu uzņēmumi saražo 80% no lauksaimniecības produkcijas, tāpēc mēs nevaram aizmirst par šādām saimniecībām, kas nepieder ģimenēm. Tās ir ļoti svarīgas, jo tās nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu produkciju Eiropas tirgos un arī eksportām vienu īpašnieku uzņēmumi pat Eiropā ir eh, ļoti zemā īpatsvarā. Tie ir tikai eh, tādas saimniecības, kas ir mazākas par pieciem hektāriem. Taču sen, vecajās dalību valstīs ir arī lieli un seni ģimeņu uzņēmumi. Tagad parādīšu jums eh, diagrammu. Šeit jūs redzat divus stabiņus 12 dalībvalstīm, kur lieli uzņēmumi kultivē vairāk nekā 50% no lauksaimniecības zemes. Tātad te ir valstis, kas pārstāv gan vecās 15 dalība valstis, gan arī jaunās valstis. Zilajā stabiņā jūs redzat eh, procentus no zemes, kas ir lieli uzņēmumi, neskatoties uz to, vai tie piederētu ģimenēm vai nē. Uh, Sarkanajā stabiņā jūs redzat procentus no zemes teritorijas, kas pieder lieliem ģimenes uzņēmumiem. Tātad tas nozīmē, ka šeit ir tikai viena īpašnieka uzņēmumi. Dažās dalībvalstīs ļoti tipiski tas ir Dānijai un Lielbritānijai. Tieši uh, Lielākais īpatsvars ir šādi lieli uzņēmumi. Pārējās salība valstīs e, Čehijas republikā, Bulgārijā un dažkārt arī e, Vācijā lielu uzņēmumu īpatsvaru palielina arī tas, ka šeit e, pieder arī tādi uzņēmumi, kas nepieder ģimenēm. Esam veduši dialogu arī ar Centrālāzijas valstīm, un konferencē parādījās, ka uh, Mēs vēlamies teikt, ka ģimeņu saimniecības ir viegli ievainojams, tāpēc, ka tie ir mazi uzņēmumi, tās ir tādas eh, zemnieku firmiņas. Šīs uh, eh, princips neatiecas uz Eiropu, vismaz neatiecas uz visiem ģimenes uzņēmumiem Eiropā. Tas būtu uh, viena stāsta puse. Otrā puse ir šāda. Ja mēs skatāmies uz šo uh, prasību, ka te ir runa ne tikai par vienā īpašnieku uzņēmumiem, bet arī, ka ģimene nodrošina vairāk nekā 50% no darba spēka, tad mums ir jāskatās uz citu datu avotu, tas ir uh, saimniecību, grāmatvedības un komerciālais tīkls, un tātad šeit runa par komerciālajām saimniecībām. Un tur šajā stabiņā, kur uh, ģimenes darba spēks ir no 75 līdz 100 procentiem, uh, tad mums šeit pazustu miljoniem pavisam nelielu uh, pašpietiekamu saimniecību. Tātad mums ir jāskatās uz kopējo lauksaimniecības platību un kopējo darba spēku. Ko mēs varam mācīties no šī grafika? Ja tiek teikts, ka ģimenes darba spēkam ir jābūt vairāk nekā 50%, tad vēl ar vienu Eiropā uh, ģimeņu saimniecības ir lielākās saimniecības attiecībā uz darba spēku, uz eh, kultivēto zemi. Tāpat arī šādas saimniecības saražo apmēram 40% no produkcijas un, un eh, algo arī darba spēku. Vēl ko mēs varam mācīties? Jo augstāks ir ģimenes darba spēka īpatsvars, jo mazāk ir saimniecība. Otrajā tabulas daļā mēs varam redzēt eh, vispārējo darba spēku, un te mēs ejam no kreisās puses uz labo. Šeit mēs redzam ārkārtīgi lielas atšķirības, gan attiecībā uz teritorijas lielumu, gan arī uz uzņēmuma lielumu, tātad Te ir runa par ekonomisko vienību, un šeit mēs varam to pārvērst eiro vai arī darba spēkā. Es teicu, ka tas varētu ietekmēt politiku. Kāda tad ir šī ietekmes politiku? Protams, ja mēs šeit uzliekam ģimenes darba spēka slieksni, tad šādā veidā holdingu apakšgrupa Eiropā varētu kļūt par mūsu politikas mērķa auditoriju, ja mēs izlēmsim, ka šeit ir vajadzīga īpaša politika. Otrais, ja mēs skatāmies uz šiem procentiem, kur ģimenes darba spēks tiek noteikts konkrētā līmenī, tad mums būs jānosaka, vai mēs šeit politiku fokusējam uz mazākiem, vidējiem vai lielākiem uzņēmumiem, jo augstāks šis slieksnis, jo mazāk saimniecība. Šeit, protams, pastāv draudi, ka ar šo slieksni, teiksim ar 50%, mēs varam izslēgt tādus uzņēmumus, kas nepieder ģimenēm, bet kuriem ir tādas pašas vērtības, proti ilgspējīgums un ģimenes vērtības. Kādi tad ir izaicinājumi? Ja mēs e, uzliekam 30% slieksni ģimenes uzņēmumiem. Šeit esmu uzskaitījusi vairākus izaicinājumus, bet tie attiecas uz visiem holdingiem un uz uh, Eiropas lauksaimniecību kopumā. Pārējos izaicinājumus esmu šeit ierakstījusi treknrakstā, un tie galvenokārt attiecas tieši uz ģimenes saimniecībām. Un viens tas ir mazais izmērs. Uh, Vislielākā problēma ģimenes saimniecībām Eiropā ir tāda, ka tās ir sadrumstalotas. Es šeit atsaucos uz iepriekš minēto. Tātad te ir runa par septiņiem miljardiem uh, mazu saim, miljoniem mazu saimniecību. Pats svarīgākais ir tas, ka ir jāskatās uz zemi. Pastāv pierādījumi, ka lieli korporatīvi lauksainicības uzņēmumi ļoti negatīvi ietekmē ģimenes saimniecības. Slovākijā ģimenes saimniecības, lai izīrētu zemi, maksā 40% augstākas īres maksas nekā uh, korporatīvie uzņēmumi. Tas nozīmē, ka šajā konkurences cīņā viņas zaudē. Otrais - kredīti ierobežojumi. Mazām saimniecībām ir maz zemes, tām ir ļoti maz iespēja kaut ko ieķīlāt. Un īsnībā šīs saimniecības arī nevēlas riskēt, jo tās riskē ar savu vienīgo ienākumu avotu. Komerciālās bankas parasti dod priekšroku lielām saimniecībām vai arī lieliem klientiem, jo bankas uzskata, ka šādi klienti nav tik riskanti. Uh, Tie būtu tipiskākie ierobežojumi maziem ģimenes uzņēmumiem lauksaimniecības jomā. Un pat lielas saimniecības kaut kādā zināmā veidā īstenībā nav spēcīgas pārtikas ražošanā. Šeit ir vajadzīga sadarbība. Bez ražotāju organizācijām un bez kooperatīviem šīs saimniecības nevar nodrošināt sev uh, organizatoriskas priekšrocības. Mēs zinām, cik komplicētas ir vides prasības, kas tiek uzliktas mūsdienu lauksaimniekiem. Lai mazi ģimenes uzņēmumi varētu būt dzīvotspējīgi un varētu pelnīt, un vienlaicīgi varētu arī tikt galā ar šīm komplicētajām prasībām, tad eh, dažkārt eh, tās nevar to šos visus šos uzņēmumus paveikt, tāpēc, ka e, tām trūkst vajadzīgo prasmju un arī finanšu. Tieši tāpēc ir vajadzīgas mācības, ir jāsniedz informācija, jāsniedz konsultācijas, kā nodrošināt šo vides ilgtspējību. Teritoriālā ziņā daudzas no šīs saimniecībām atrodas kaut kur tālu augstu kalnos vai arī attālās, attālos reģionos. Šeit, protams, šīm saimniecībām ir jāsaskaras ar augstiem izdevumiem, jo ir grūti piekļūt tirgiem. Tieši tāpēc arī eh, konkurencē ar lielākām saimniecībām šīs saimniecības zaudē. Pēdējā izaicinājuma grupa attiecas uz uh, sociālajiem un demogrāfiskiem aspektiem. Starp paauģu mantošana ir tikai ģimeņas, ģimeņu saimniecību problēma. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas uzņēmumiem, tad, tad kad eh, mantotājs jau ir ap 50 gadiem vecs, tad eh, zaudē visa Eiropas lauksaimniecība. Uh, Šādi eh, uzņēmēji bieži vien nav novatoriski un nevēlas uzņemties riskus. Tieši tāpēc arī vajadzētu nodrošināt šādu starppauģu mantošanu vai arī jaunu lauksaimnieku apmācību. Iespējams, ka šādā veidā mēs varētu domāt par tālāku ilgtspējību, ilgtspējību ģimeņu saimniecībās Eiropā. Mēs runājām par eh, novecošanos. Iespējams, šeit ģimenes eh, saimniecībām ir priekšrocības attiecībā uz neģimeņu uzņēmumiem. Pastāv šīs cerības, ka jaunā paudze pārņems eh, galvenos iekuvumus, un mēs zinām, ka šāda veida lauksaimniecība Eiropā mm, tiek atbalstīta. Tieši tāpēc iespējams, ka ģimenes uzņēmumos ir vairāk jauniešu nekā vecākos uz, nekā citos uzņēmumos. Nākotnē ir jāņem vērā vairāki faktori. Pirmais - lauku un pilsētu ienākumi. Ja ienākumi laukos lauksaimniecībā turpinās atpalikt, tad jauni cilvēki nevēlēsies palikt lauksaimniecībā. Jauni cilvēki nevēlēsies strādāt šo darbu. Tehnoloģiskais progress Uh, lēnām virzās uz to, ka uh, saimniecības vairs nebūs ģimeņu saimniecības un kļūs arvien lielākas. Tāpat arī ļoti svarīga specializācija. Graudaugu ražošanā pastāv augsts risks. Te ir jāsaskarās ar dažādiem uh, klimata apstākļiem un uh, šī uh, nozare īpaši neinteresē uh, lielos korporatīvos uzņēmumus. Un mēs varam redzēt arī, ka lopkopības jomā ir vairāk uh, neģimeņu uzņēmumu. Un, protams, ir jautājums par to, vai ir uh, mantinieks, kas vēlas turpināt ģimenes uzsākto. Mums ir jāskatās arī uz to, ko dod kooperatīvi un korporatīvās saimniecības jaunajās dalībvalstīs. Tāpat arī ir jāskatās uz daudzveidību saimniecībās, iespējams tas ļautu saglabāt ģimeņu uzņēmumus, kur ir zem ienākumi. Tāpat arī uh, ir jāatcerās, ka ģimeņa saimniecības bieži vien ir daudz vairāk pieķērušās zemē un pastāv tendences, ka lielākie ģimeņu uzņēmumi un uh, neģimeņu uzņēmumi turpinās pieaugt, bet šis pieaugums būs ļoti lēns. Kas attiecas uz politiku, nav tādas skaidras politikas, kas runātu par ģimeņu saimniecībām Eiropā. Uh, politika domā par visas lauksaimniecības kopienas atbalstu, bet, ja runa par maziem ģimeņu uzņēmumiem, tad šķiet, ka tomēr eh, mēs vairāk sliecamies uz lielu uzņēmu pusi. Pirmo reizi par to tika runāts 2013. gada KLP reformā. Lauku attīstība šajā gadījumā arī ir ļoti svarīga, ir jāskatās uz atšķirībām starp ienākumiem laukos un pilsētās. Tāpat arī ir jāskatās uz struktūru fondu un kohēzijas fondu lomu, lai mēs varētu nodrošināt ģimeņu saimniecību ilgtspējīgumu. Es uzskatu, ka ģimeņu saimniecības tuvākajā nākotnē saglabāsies un būs ilgspējīgas, bet iespējams tās diez vai būs dominējošās sarešotās produkcijas apmēru ziņā un mums vajadzētu apspriest to, vai šīm saimniecībām ir vajadzīgas vajadzīgi skaidrāki mērķi KLP, tātad vai KLP ir jārunā konkrēti par ģimeņu saimniecībām. Ja ģimeņu saimniecības um, būs spiestas stāties pretī tirgus izaicinājumiem viens pašas, tad mēs uh, varēsim aizmirst par ļoti svarīgiem sabiedrības nozīmes ražojumiem, un šādā gadījumā mums noteikti ir jānodrošina šīm saimniecībām īpašs atbalsts. Bardzo dziękuję, pani profesor. Paldies. Lās paldies, profesorē. Negribēju jūs steidzināt. Taču mēs esam tikko saņēmuši ziņu no plāsas kundzes, ka viņa uzstāsies pēcpusdienā. Tas nozīmē, ka mums nevajag uzlikt īpašus ierobežojumus otrajai runātājai, līdz ar to negribējām ierobežot arī pirmo. Šis ir diskusiju sākums par KLP modeli pēc 2020. gada. Tagad došu vārdu mūsu nākamajai runātājai lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, dāmas un kungi. Labrīt, Eiropas parlamenta deputāti. Liels paldies par uzaicinājumu runāt par tik svarīgu tematu kā politikas instrumenti ģimeņu saimniecību atbalstam. Savā pirmajā prezentācijā es gribētu runāt par iepriekšējām politikām, kas ir pieņemtas Eiropas Savienībā pēdējo desmit gadu laikā, lai redzētu, ko mēs varam mācīties no mūsu iepriekšējās pieredzes ģimeņu saimniecību atbalstā. Pēc tam es paskatīšos uz tālāko KLP un runāšu par šīs politikas iespējām un arī ierobežojumiem ģimeņu saimniecību atbalstā. Uh, Iepriekšējās prezentācijās mēs ļoti daudz dzirdējām par izaicinājumiem, ar ko saskaras ģimeņu saimniecības. Es gribētu teikt, ka šie izaicinājumi ir ļoti daudzveidīgi, jo ģimeņu saimniecības pašas ir ļoti dažādas. Tieši tāpēc politikas veidošana ir ļoti sarežģīta, jo īpaši, ja mēs gribam izveidot kopēju politiku, kas atbalstītu visas ģimeņu saimniecības visos to modeļos Eiropas Savienībā. Piemēram, Rumānijā eh, vien, vidējā saimniecība ir 12 hektāri un 5 1800 eiro ienākumi, kamēr Nīderlandē tie ir 32 hektāri un 100 tūkstoši eiro ienākumi. Tas nozīmē, ka saimniecības tiešām ir ļoti atšķirīgas. Un arī politikas ietekme šīm saimniecībām ir ļoti dažāda, jo viena un tāda pati politika šādus tik atšķirīgus uzņēmumus ietekmētu ļoti atšķirīgi. Ko esam mācījušies no iepriekšējās pieredzes? Tagad apskatīšu KLP pirmā pīlāru. Uh, Lielākā daļa no šī pīlāra budžeta nonāk tiešām maksājuma sistēmā. Noteikti šajā telpā visi eh, par šo tēmētu zina ļoti daudz. Tiešo maksājumu ietekme uz ģimeņu saimniecībām ir ļoti komplicēta. Šis temats ir ļoti plašs un ir ļoti daudz pētniecības dokumentu par šo tematiku. Daži galvenie punkti. No pozitīvās puses eh, šie tiešie maksājumi atbalsta ienākumus. Uh, 2009. gadā tie bija 40% no mm, lauksaimniecības ienākumiem un 80% dažās dalībvalstīs. Tāpat arī tie apstādina struktūrālās izmaiņas lauksaimniecības nozarē. Tas nozīmē, ka tiešie maksājumi ļauj mums uh, nodrošināt, lai ekonomiski nedzīvot spējīgi uzņēmumi varētu turpināt savu uzņēmēju darbību. Šie tiešie maksājumi tātad ļauj ģimenei palikt savā saimniecībā. Tiešie maksājumi stabilizē ienākumus. Tie sastāda ļoti uh, lielu proporciju no uh, saimniecības ienākumiem. Un tā kā tie mm, nav riskanti, tad tie samazina ražošanas risku šajās saimniecībās. Un pēdējā pozitīvā iezīme - tie var uh, samazināt kredītu ierobežojumus daudziem uzņēmumiem. Kā jau iepriekšējā runātāja norādīja, pašlaik uzņēmumiem ir grūti iegūt kredītus, un šie tiešie maksājumi šo risku samazina. Negatīvā ietekme ir ļoti daudz kritikas par tiešo maksājumu sistēmu. Galvenokārt šī politika nav mētiecīga, tātad maksājumi nav paredzēti saimniecību uzlabošanai vai nav paredzēti konkrētām ģimenēm. Tāpat arī samazinās, struk, palēlinās struktūrālās izmaiņas, kas rada risku ģimenēm. Zeme ne, nekļūst pieejama, ģimenes paliek uz šīs zemes, līdz ar to jaunu lauksaimnieku nevar sākt strādāt, tāpat arī vidēja izmēra saimniecības nevar palielināties, nevar izmantot uh, mm, uh, mērogo ekonomiku, un līdz ar to šī ekonomika nav vairs tik rentablā. Tāpat arī uh, samazinās cenas un eh, nevar darboties aktīvi ģimenes uzņēmumi. Un eh, pēdējais nelīdzsvarotais sadalījums. Šie tiešie maksājumi galvenokārt attiecas uz lielākām saimniecībām vai uz tādiem uzņēmumiem, kas ražo vairāk, un jo īpaši jaunās dalība valstīs mazas saimniecības nevar piekļūt tiešiem maksājumiem. Šie mm, jautājumi, protams, ir paši būtiskākie KLP reformā. Tagad tā vispārīgāk runājot par otro pīlāru un par konkrētiem politikas mērķiem. Šeit pastāv iespēja konkrētāk runāt par ģimeņu saimniecību vajadzībām. Es gribētu šeit pieminēt eh, politikas piemērus pēdējo desmitgadu laikā. Mēs dzirdējām par ģimeņu saimniecību nodošanu no vienas paudzes nākošajai, ka šis jautājums ir svarīgākais ģimeņu saimniecībās, un šeit otrā pīlāra politika pensionēšanās un jaunpienācēju jomā it kā bija paredzēta, lai risinātu šo problēmu. Jaunpienācēju schēmas nodrošina dažādus stimulus vecākajai paaudzei, tās tiek izmantotas Francijā, Īrijā un Vācijā. Jaunpienācēju schēma savukārt palīdz jauniem lauksaimniekiem ienāk tirgu, un šīs schēmas ir pieņemtas lielākajā daļā no dalībvalstīm. Vai šīs schēmas ir bijušas noderīgas? Mēs redzam, ka eh, ir bijis daudz pensionēšanās gadījumu un arī mantošanas gadījumu. Tas, protams, ir labi ģimeņu saimniecībām, bet no politikas perspektīvas īstenībā nav īpaši lielu finansiālu ieguvumu. Daudzos gadījumos mantošana un pensionēšanās, ko atbalsta šī politika, būtu notikusi tāpat arī bez šādām sistēmām. Tātad tā ir politikas problēma. Tāpat arī tiek kritizēts, ka dažas vecās jaunpienācēju schēmas ir tāda, ka šie maksājumi bija pārāk mazi. Īsnībā tik mazi, ka īsti jaunpienācēji pat neienāca tirgū. Viens izņēmums, kas tiek uzskaitīts daudzos izvērtēšanas ziņojumos, ir tāds, ka Francijā e, šī pieredze ir bijusi pozitīva. Jauniem lauksaimniekiem vajadzēja iziet apmācību un kvalificēties maksājumu saņemšanai. Uh, Tāpat arī ir citas schēmas, kas ir paredzētas lauksaimnieku atbalstam, un tie ir uh, otrā pīlārā lauksaimnieku atbalsta pasākumi. Pētījumi rāda, ka šie pasākumi ir nodrošinājusi investīcijas daudzos ģimeņas uzņēmumos, un šīs investīcijas ir nodrošinājušas saimniecību konkurētspēju, kas, protams, ir ļoti svarīgi. Atkal šeit pētniecības ziņojumi norāda, ka šīs šīs schēmas daudzos gadījumos atbalsta tādas investīcijas, kas būtu notikušas arī bez šīm schēmām, un pieteikšanās process ģimeņu saimniecībām ir ļoti komplicēts. E, Lauksaimniekiem vajag e, nodrošināt savu finansējumu, lai piekļūtu kapitālam, un līdz ar to e, šeit zaudē mazāk izglītotī ģimeņu saimniecību īpašnieki. Citas schēmas, kas ietekmē ģimeņu saimniecības, ir uh, Uh, lauksaimniecības un vides un mazāk laba, labgai, labvēlīgu apgabalu schēmas. Šeit tātad tiek stimulētas lauksaimniecības aktivitātes lauksaimniecības apgabalos un daļēji ģimenes saimniecība no tā var gūst labumu. Mazāki uzņēmumi var līdz ar to iesaistīties dažādās lauksaimniecības darbībās. Tāpat arī ir jānodrošina kvalitatīvāka dzīve lauku apgabalos, lai kļūtu pieejamāki pakāpojumi, jo īpaši tas ir svarīgi, lai mainītu jauniešu uztveri par lauksaimnieku dzīvi. Eiropas lauku attīstības tīkls raksta arī par konkrētiem gadījumiem, kad uh, ir izdevies veiksmīgi atbalstīt šādus lauksaimniekus. Šeit viens šāds gadījums ir Portugālē, kur jauns eh, ģimenes saimniecības īpašnieks sāka ražot ļoti kvalitatīvu kazas sieru. Otrs piemērs, kā tika atbalstīta ģimenes saimniecība uzņēmumi, tas ir Transilvānijas eh, ģimenes uzņēmums un tika uh, Eh, saņems finansējums no lauksainiecības un vides schēmas, kas ļāva šim, šim ģimenes uzņēmumam turpināt darboties šajā attālajā Rumānijas reģionā. Tāpat arī ir dažādi veiksmīgi piemēri dalību valstīs. Dažās dalību valstīs ir ļoti veiksmīga nodokļu un sociālās labklājības politika, un eh, kāds interesants piemērs, kas dalību valstīs nav īpaši izplatīts, ir tas, ka dažas dalību valstis ļauj Eh, saviem, eh, savām ģimeņu saimniecībām maksāt nodokļus pakāpeniski vairāku gadu periodā, un tas, protams, būtu svarīgi krīzes apstākļos. Dažās eh, dalībvalstīs ir novatoriska pieeja, lai nodrošinātu piekļuvi lauksaimniecības zemei. Francijā darbojas bezpēļņas organizācija Safer, kas ļauj vērsties pret sadrumstalošanās problēmām un ļaut, lai ģimeņu saimniecības saglabā savu zemi. Anglijā un Vācijā uh, uh, ir dažādas organizācijas, kas cenšas vērsties pret saimniecības atramstalošanos, cenšas apvienot uh, saimniekus uh, tādās kā organizācijās. Un tāpat arī Francijā uh, var uh, minēt GAEK uh, sabiedrību, kas uh, vēršas pret dažādām sadrumstalošanas problēmām. Tāpat arī tiek izmantotas saimniecība partnerības, jo īpaši īrijā šeit uh, tiek nodrošināta sadarbība starp vecāko un jaunāko paudzi. Šeit es gribēju runāt par mantošanu. Ļoti daudz pētījumu par mantošanu norāda uz to, ka e, galvenās problēmas nav finansiālas. Galvenokārt šeit rodas problēmas saziņā starp ģimenes locekļiem, un tāpēc šeit var iesaistīt eh, starpniekus, mediātors vai saruna brokerus, kas runā par mantošanu un par uh, E, mantojuma sadali. Iespējams, ka šī prakse varētu tikt iekļaut otrajā pīlārā, lai tā tiktu pārnest arī citām dalību valstīm. Tagad par iepriekšējo politiku, pirms e, skatīsimies nākotnē. Tā kā pirmā pīlāra politika parasti ir kopēja un nav mētiecīga, tad ietekme uz lauksaimniecību ir ļoti dažāda un, protams, ir atkarīgs no kāda, kāda tipa ģimenes uzņēmums tas ir. Otrais pīlārs cenšas mētiecīgāk sniegt savu atbalstu, un šeit ir daudz veiksmīgu piemēru. Pat ja šīs schēmas nav īpaši rentablas, tās tomēr ir sniegušas atbalstu ģimeņu saimniecībām. Mēs redzam, ka mētiecīgākas sistēmas, kur ir vajadzīgs pieteikšanās process, parasti ir mm, neefektīvākas mm, tieši attiecībā uz neizglītotiem lauksaimniekiem. Dažas dalība valstis ir ieviesušas eh, konsultāciju procesus un cenšas iesaistīt arī mazākas ģimenes saimniecības eh, šajās schēmās. Kāda tad ir mm, KLP nākotne? vai šī politika periodā no 2014. līdz 2020. gadam atbalstīs ģimenes saimniecības. Pirmais jautājums - vai KLP sniegs jaunu finansējumu ģimenes saimniecībām? Ir skaidrs, ka pastāv iespēja to darīt. Iekšējais konverģences modelis cenšas panākt mm, vienu maksājumu par hektāru dalībvalstī. Tātad Te dalību valstīm ir iespēja arī papildināt eh, tiešos maksājumus dalību valstīm balstoties uz vidējo saimniecības izmēru. Tāpat arī pastāv iestēja, iespēja pārnest eh, šo finansējumu uz maziem un vidējiem ģimenes uzņēmumiem. Šī pārdalīšana um, dalību valstu līmenī ir tikai opcionāla un tā ir atkarīga no dalību valstu lēmumiem. Tieši tāpēc mēs nezinām, kāda būs tās ietekme. Uh, Vēl svarīgi būtu teikt, ka pat, ja mēs runājam par šiem konverģences modeļiem un pārdalīšanas modeļiem, daudzi uzņēmumi, kas zaudēs no tā, ir arī ģimenes saimniecības, un iespējams, ka mazie ģimenes uzņēmumi zaudēs tiešos maksājumus. Uh, Daudziem vidējiem uzņēmumiem e, šis e, tiešā maksājuma zudums ietekmēs viņu nākotnē, iespējams, ka viņi vairs nevarēs turpināt eksistēt. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi atbalstīt e, ģimeņa saimniecības, jebkurā to formātā visā Eiropā. Jaunie KLP maksājumi būs piesaistīti zemē, un līdz ar to zemes cenas pieaugs. Tāpēc arī efektivitāte vairs nebūs tik augsta, un visticamāk, šīs, šī nauda nokļūs pie zemes īpašniekiem un nenokļūs ģimenes saimniecības saimniecībās. Vai KLP būs vienkāršāka un labāk saprotama ģimenes saimniecībām? Protams, mums ir jāatbalsta ģimeņu saimniecības, un šeit mazo lauksaimnieku sistēma varētu būt vislabākā. Tas varētu ļaut vienkāršot dzīvi daudziem maziem lauksaimniekiem, un jau īpaši tas varētu būt svarīgi jaunās dalību valstīs, bet, protams, ir grūti saprast, kāda tad ir šī definīcija par mazām saimniecībām. Ekoloģizācija pirmajā pīlārā, protams, ir svarīga, ja runa par sabiedrības nozī sabiedriskas nozīmes precēm, ko sniedz lauksaimniecība, bet savstarpējā atbilstība šeit ir tikpat svarīga. Ja mēs paskatāmies uz maziem, ģim, maziem ģimenes uzņēmumiem, tad eh, pašlaik eh, šiem uzņēmumiem ir jāaudzē vismaz divi kultūra augi, lai kvalificētos ekologizācijas maksājumam. Vai šī jaunā KLP nodrošinās paauģu pāreju? Protams, tiek likts uzsvars uz jaunu lauksaimnieku atbalstu jaunajā KLP. Tātad ir tiešie maksājumi pirmajā pīlārā, mhm. tāpat arī ir finansējums otrā pīlāra ietveros, un jaunā KLP runā arī par uh, iepriekšējo jaunpienācīju schēmu kritiku, tātad finansējums jauniem lauksaimniekiem tagad ir daudz skaidrāks un labāks, tāpat arī tas KLP pīlāra schēmas ir daudz mētiecīgākas, lauksaimniekiem ir jāsagatavo biznesa plāns, šis biznesa plāns ir pilnībā jāīsteno, pirms tie var saņemt galīgo maksājumu, tātad šīs schēmas ir daudz mētiecīgākas. Pirmā pīlāra kritika attiecas arī uz to, ka šis pīlārs vēl ar vienu nav mētiecīgs un ir tās kopējs. Vēl viens no trūkumiem KLP attiecībā uz ģimenes uzņēmumiem ir tāds, ka uh, bet tikai daļai tiek risināta mantošanas problēma. Lai nodrošinātu, ka uh, lauksaimniecībā darbojas jaunpienācēji, ir uh, jādomā par to, lai vecie izietu, bet šeit vispār nav runas par pensionēšanos. Uh, šajā jaunajā KLP reformā pensionāšanās vispār nav skatīta. Šie ļoti devīgie tiešie maksājumi, kas darbojas pirmajā pīlārā, īstenībā pat uh, mm, ir tāds kā pretējs stimuls. Vecie lauksaimnieki līdz ar to nevēlas pensionēties. Piena kvotas rada jaunas iespējas ģimenes saimniecībām, eh, piensaimniecībā. Tās var turpināt darboties arī pēc tam, kad kvotas ir beigušās, un jaunpienācēji arī var vieglāk ienākt tirgū. Ienākumi eh, pien, pien, pienu ražojošās saimniecībās iespējams eh, ne, īpaši nepilnāsies, Un tiešie maksājumi arī šeit ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīga KP daļa ir novatoriskuma veicināšana, eh, zināšanu nodošana ar dažādām partnerībām Eiropas ietveros. Šeit mēs varam uzlabot ģimeņu saimniecību līmeni, jo mēs redzam, ka zināšanu nodošana, tehnoloģiju eh, nodošana ļoti saistās ar ražošanas palielināšanos. Bet, protams, šeit arī parādās iekšējas problēmas ar zināšanu nodošanu mazākas, sliktāk izglītotu īpašnieku ģimenes saimniecības iespējams nevarēs gūt labumu no šo zināšanu nodošanas. Lielu uzņēmumu šeit atkal būs konkurētspējīgāki. Tieši tāpēc mazie ģimeņas uzņēmumi ir īpaši jāatbalsta, ir jāizveido mehānismi, kas ļautu mazām saimniecībām kļūt konkurētspējīgākām un iegūt šīs zināšanas. Noslēgumā mēs redzējām, ka mazie ģimenes uzņēmumi saskaras ar eh, ļoti grūtām sarunu problēmām. Tās nevar, teiksim, piekļūt eh, piegādātājiem. Jaunā KLP runā tieši tāpēc par ražotāju grupām, par kvalitātes dokumentiem, par dažādām norādēm, teiksim, konkrētas izcelsmes produktu norādes. Šie pasākumi ļautu ģimeņu saimniecībām iegūt lielāku cenu par uh, galīgo mazumtirdzniecības produktu, ko tie ražo. Taču ir grūti noteikt, kāda būs šo, mm, šo norāžu ietekme. Galvenokārt šīs norādes attiecas uz vidusjūras valstīm, un dalību valstīs, kur nav tādas izteiktas pārtikas tradīcijas, būs ļoti grūti īstenot eh, šīs aizsargātās eh, produktu norādes. Lauksainiecības nozars turpmākā attīstība arī ietekmēs eh, to, uh, vai ģimeņu saimniecības varēs izmantot šīs schēmas. Īrijā lauksaimniecības sektors ir ļoti orientēts uz eksportu, un ģimeņu saimniecības ir ļoti tālu no galīgā patērētāja. Tāpēc eh, tipiskie lauksaimnieki īrijā eh, diez vai varēs izmantot šīs eh, kvalitātes norādes un arī uh, īso pārdošanas ķēdi. Pēdējais, ko gribēju teikt par KLP, mēs redzam, ka otrais pīlārs piedāvā lielāku atbalstu ģimeņu saimniecībām. Jaunajā KLP mums ir iespēja pārnest finansējumu no otrā pīlāra uz pirmo pīlāru, un tās dalība valstis, kas patiešām vēlas atbalstīt savas ģimeņu saimniecības, varēs izmantot šo finansējumu. Tagad galīgie secinājumi. Mēs redzam, ka ģimeņu saimniecības Eiropā ļoti dažādas un to ir daudz, tieši tāpēc ir grūti izveidot kopēju politiku, kas atbilst, atbalstītu visu veidu uzņēmumus. Kopumā mēs varam redzēt, ka politika tiek labāk veidota un uh, dalībvalstu līmenī uh, ir vieglāk uh, stāties pretī izaicinājumiem, ar ko saskaras ģimeņu uzņēmumi. Uh, pirmā pīlāra politika sniedz eh, lielu atbalstu ģimeņu saimniecībām, taču ir grūti pateikt, kāda būs ilgtermiņa ietekme uz ehm, ģimeņu saimniecību konkurētspēju. Otrajā pīlārā ir ļoti daudz veiksmīgu schēmu, kas varētu atbalstīt ģimeņu saimniecības. Šīs schēmas tiek pārskatītas un uzlabotas, un arī pēc eh, galīgā izvērtējuma tās tiks mainītas. Uh, Ja mēs paskatāmies uz jauno KLP, mēs redzam, ka ir ļoti daudz iespēju, kā uzlabot ģimeņu saimniecības. Mēs varam vērsties pret tiešām maksājumu negodīgu sadali, tāpat arī nodrošināt, lai mazie uzņēmēji, mazie saimnieki varētu piekļūt šiem tiešiem maksājumiem, un arī ir jādomā par jauno lauksaimnieku atbalstu. Taču šī politika ir ierobežota. Dalība valstis var izvēlēties, cik tālu tās uh, maina tiešos maksājumus, cik tālu tās iesaistās tiešā maksājuma pārdalē. Tāpat arī uh, nav eh, atbalstīta pensionēšanās, līdz ar to jaunie lauksaimnieki nevar ienākt tirgū. Novatoriskums un kvalitātes norāžu pakotnes, lai ģimenes saimniecības no tā varētu gūt labumu, tām ir vajadzīgas īpašas zināšanas. Ko mēs varam teikt par ģimeņu saimniecību nākotni? Uh, Ģimenes turpinās būt par galvenajiem lauksaimniekiem Eiropā, un ir skaidrs, ka tām būs jāsaskaras ar lielām problēmām ekonomiskās krīzes laikos Eiropā. Ir skaidrs, ka ģimenes saimniecības var būt gan mazas, gan lielas. Ja mēs runājam par politiku ģimeņu saimniecību atbalstam, mēs nevaram pievērst pārāk lielu uzmanību mazajiem uzņēmumiem. Ir jāskatās arī uz vidējiem ģimeņas uzņēmumiem, kuriem ir vajadzīgs politikas atbalsts. Noslēgumā, kā mēs varētu veidot politiku ģimeņu saimniecību atbalstam. Galvenais mērķis ir skatīties uz saimniecības tirgus orientāciju, uzlabot tās konkurētspēju, ļaut, lai uzņēmums pats spēj e, stāvēt uz savām kājām un darboties pats e, ar saviem spēkiem. Lielas paldies priekšādātāji! Bardzo dziękuję pani doktor. Paldies. Mums tagad atlikuši tikai 5 minūtes. Es jau teicu, ka nākošā prezentācija būs pēcpusdienā. Vai jūs tagad kāds vēlētos kādu jautājumu uzdot par šīm divām prezentācijām, ko dzirdējām? Mēs uh, zinām, kā arī visas trīs runātājas šodien pēcpusdienā būs uh, zālē. Arī uh, profesora Davidavs kundze būs uh, zālē. Makgines kundze un pēc tam Rēmers kundze vēlas uzdot jautājumu. Paldies priekšsēd, paldies arī visiem, visām prezentētājām. Es pamanīju, ka tās visas sievietes, tas ir neparasti. Un, nu jā, kā ir ar sieviešu lomu ģimeņu saimniekošanā. Otrakārt, es domāju, viens jautājums, kas būtu varbūt vairāk jāanalizē, ir šī uh, um, uh, spēka nevienlīdzība pārtiks ķēdē. Tātad mēs uh, faktiski uh, par maz uzmanības pievēršam šai, uh, šim nelīdzsvaram attiecībā uz uh, tirgotājiem, pārtiks tirgotājiem. Lauksēkiem ir pārāk maz varas sarunās ar tirgotājiem. Šeit mēs neesam guvuši vērāņams panākums, lai šo nelīdzsvaru mazinātu. Un tad, dr. Hennessy, jūs runājat par vidējiem ienākumiem, nodokļu politiku. Vai ir daudzas valībvalstis, kurās ir šādas uh, nodokļu programmas, kas uh, sniedz atvieglojumus ģimenes saimniecībām. Un tad par uh, zemes cēnu, uh, kā ir ar šo jūs pieminēto problēmu, ka zemes īpašnieki var savākt uh, tiešmaksājumus nevis tie, kas reāli uh, zemes saimnieku. Un tad pēdējais jautājums. Cik valstīs tā tad ir šāda problēma un kurās valstīs? Ja uh, ģimenes saimniecībām ir vajadzīgs vairāk atbalsts, vai mums ir vajadzīgi vairāk nauda tam, jebšu, vai varētu vienkārši gudrāk pārdalīt jau mūsu rīcībā esošos uh, līdzekļus. Man interesētu jūsu ekspertu viedokļi par šiem jautājumiem. Paldies! Tagad uh, Rēmers kundze. Jā, tikai divas piezīmes. Pārsvarā par uh, pirmās runātājas teikto. Man liekas, ka Tas ir kritiski, ja ģimenes uzņēmuma a, definīciju a, veido a, uzskaitot darba spēku. Tad mums ir arī sociāli kritiski jādiskutē, kā tas var būt, kā uzņēmums tiek uzturēts tikai tā, ka tirgotā arī līdzstrādā, kas nav citur tā raksturīga, vai arī bērni strādo, kas arī citos uzņēmumos tā nenotiek. Un kā tas var būt? ka ģimenes locekļi e, nesaņem atbilstošu atalgojumu, jo nu, tas apdraud vecuma e, pensijas, piemēram, ja sievietes gadiem ilgi strādā un tajā pašā laikā pienākot e, vecumam, viņa darbs netiek pienācīgi novērtēts. Tas, man liekas, ir tāds kritisks jautājums, jo man liekas, ka daudzos ģimenes uzņēmumiem tā ir būtu, no, tā var būt nozīmīga uh, problēma. Ir daudz ģimenes uzņēmumu, kur sievietes nu, vienkārši uh, strādā, ka viņām nav darba attiecības, un līdz ar to tas uh, tad var būt problemātiski tad, kad pienāk pensijas vecums. Un uh, ne tikai sievietes, tas uh, šī problēma skar, bet arī vīroši, vīriešu ģimenes locekļus. Uh, Uh, laulību, bet kas notiek tad, ja laulība izjūg, kāda ir tad sociālā nodrošinājuma sistēma tiem, kas ir ilgi strādājuši līdzi un vairs nav laulātie. Tātad man liekas, ka tas ir tā diezgan bīstams šāda definīcija. Man, uh, manā skatījumā, ja uh, ģimenei pieder šis uzņēmums, tas, tas ir ģimenes uzņēmums, tas ir, um, tā ir tāda definīcija, ko um, citos jomās arī mēs atrodam. Mēs uh, nesākam rūpniecībā, piemēram, runāt par to, ka ģimenes, tikai tur, kur uh, līdzstrādā ģimenes locekļi, ir ģimenes uzņēmums un uzņēmumi, kuros ģimenes locekļi nestrādā līdz, nav ģimenes uzņēmums. Man liekas, ka politiski tā ir tāda ļoti bīstama spēle, um, arī sociāla uh, jomā vienkārši tikai uh, veidot definīciju par darba spēku. Un nākošais nākošais. Jūs visu laiku runājat par lieliem, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es gribu skaidru definīciju, kas ir lauksaimniecība - liels, mazs un uh, vidējs uzņēmums. Visos šajos gados es esmu pat lauksaimniece. Piecus gadus esmu šeit parlamentā, neesmu vēl nevienu um, satikusi, kas to varēs ir absolūti skaidri uh, definēt, lai būtu konsens visās jomās. Pēc pietu, piecu gadu pieredzes mazs uzņēmums. Uh, Vācijā ir milzīgi liels Itālijā. Nu, piemēram, tā. Vai arī raugoties austrumrietumu. Rumānijā uh, mazie uzņēmumi ir, uh, nu, praktiski naturālā, sau, uh, uh, naturālā augstsaimniecība dažkārt. Un Vācijā dažkārt, nu, ir tikai tādi hobiju uzņēmumi. Uh, Tātad līdz ar to es domāju, ka mums ir jāraugās, kāda ir situācija. Mēs esam atbildīgi par uh, izdevumu efektīvu izmantošanu. Tātad cik tālu mazi un vismazākie uzņēmumi tiek atbalstīti, lai mēs saņemtu pievienoto vērtību Eiropas Savienībā un ne tikai vienkārši tikai zaudēt naudu, jo nav uh, ilgtspējīgas uh, investīcijas, respektīvi šis naudas ieguldījums. Man liekas, ka ir bīstami um, eh, definīcija veidot tikai balstoties uz to, cik daudz uh, eh, līdzstrādā, vai arī uz to, cik maz ir šie uzņēmumi. Es domāju, ka ģimenes uzņēmums um, ir uh, gluži vienkārši def, um, formulējums, ka tie ir uzņēmumi, kurus vada uh, ģimenes, un ir iespējams, ka tur arī citi darbinieki. Nu, vēl vienu minūti. Nu, piemēram, uh, uzņēmums alus brūvētāji. Ir daudzi pazīstami uzņēmumi, kurā strādā ne tikai ģimenes locekļi, bet viens vai divi vadošie spēki no ģimenes, un visi pārējie ir darbinieki, kas ir pieņemti darbā un kas nav šīs ģimenes locekļi. Un es nedomāju, ka labi ir, ka jauna definīcija tiek meklēta, jo sabiedrība bieži domā savādāk šajās jomās. Paldies! Es gribētu, nezinu, vai eh, jūs eh, domājat, ka mēs eh, varētu uz tagad definēt ģimenes uzņēmumu un atrast šo diskusiju, jo ir ļoti atšķirīgi ģimenes uzņēmumi, bet to mēs atstāsim mūsu uh, lietpratēju ziņā. Lielākā daļa diskusijas būs pēcpusdienā, bet no podī tagad jūs varētu tādas īsas atbildes mums dot, lūdzu research... Paldies par sievietēm. Pētījumi rāda, ka sieviešu ģimenes piedarīgo darba spēks ir ļoti svarīgs, bet e, ir daudz mazāk sievietes, kuras skaitās lauksaimnieces visā Eiropas saimnībā. Tātad taisnība. Parasti zemnieks tas ir vīrietis. Ir šīs sociālā, šis sociālais fenomens <clears throat> arī ar mantošanas tiesībām daudzās valstīs. Mantojumu saņem visi mantinieki vienlīdzīgās daļās, kas var radīt problēmas ciksaimniecībām, eh, bet citās valstīs vecākais dēls saņem mantojumu. Un tādēļ mums šeit e, derētu pieredzes apmaiņa starp dažādām dalībvalstīm. Kā, kas ir šķēršļi, lai sievietes varētu kļūt par lauku saimnie, saimniecēm? Daudzās valstīs uh, ir tā, ka ir vairāk lauksaimnieces ne ģimenes saimniecībās nekā ģimenes saimniecībās. Tā ir problēma. Kas ir mazas sīks? Maza saimniecība ir miljoniem saimniecību ar diviem hektāriem, līdz diviem hektāriem ar 2000 eiro uh, apgrozījumu. Pat vistrūcīgākais ES dalībvalstīs ar 2000 eiro jūs nevarat uzturēt ģimeni. Tās ir ļoti sīks, sīks saimniecības. bet nav vienas stratēģijas, ar ko visas problēmas atrisināt. Vajadzētu būt stratēģijai, kā saimnieciskāk darboties šīm saimniecībām un arī kā aiziet no lauksaimniecības. Nacionāls pensijas schēmas varētu būt svarīgs kā atbalsts šādām ļoti sīkām saimniecībām. Mēs negribam, lai paudz pēc paudzes e, nokļūtu šajā um, bezizējas stāvoklī, e, kas var rasties sīksaimniecībās. Un tad runājot par daudzgadu finanšu plānu līdz 2020. gadam, jā, resursus varbūt var izmantot labāk, bet par lielā finansējumu jau nemaz runa īstenībā nevar būt. Tātad eh, jāizmanto efektīvāk iespējami esošais finansējums. Mm, un ir vajadzīgs, manuprāt, īpaši atbalsts mm, tām saimniecībām, kas nerentējās, lai. Uh, uh, šie cilvēki varētu aiziet no lauksaimniecības. Jā, nu, mums pēcpusdienā jau arī vēl būs iespēja debatēt, jūs varbūt varēsiet tad sākt, ā, jūs varbūt nebūsiet vairs klāt, nu tad lūdzu izsakieties īsi, jo mums tiešām jābeidz sēdi. Jā, es diemžēl šeit pēcpusdienā vairs nebūšu, tādēļ tikai vienu minūtu runāšu par sieviešu lomu. E, tātad. E, Jā, šeit parlamentā daudz runā par sieviešu lomu, bet visā pasaulē uh, uh, ap 40% lauksaimniecības darba spēka ir sievietes, taču ne tikai Eiropā, viss, bet arī Eiropā sievietēm ir daudz mazāk piekļuvu ražošanas līdzekļiem lauksaimniecībā, zināšanām, pētījumiem, e, finansējumam, tehnikai, eh, mēslojumam. Tas notiek tā visā pasaulē. Sievietēm ir sistemātiski mazāk piekļūtam visam. Eiropā zemes īpašnieki ir vīrieši, tas atšķirās ļoti no valsts uz valsti. No 5% Niderlandē ir sieviešu zemes īpašnieki, Latvijā, Igaunijā kur gandrīz 50% e, zemes īpašnieki ir sievieši. Tātad visā pasaulē sievietēm ir sistemātiski mazāk piekļuvu ražošanas resursiem, īpaši zemei. Un tas, protams, runājot par ģimenes saimniecībām, mums ir arī jāsaprot, kas tad ir ģimene, jo ģimenēm ir mēdz būt problēmas, ģimenes mēdz izjukt, tādēļ ir vajadzīgs labs juridiskais ietvars, kas to ņemtu vērā, lai gan vīrieši, gan sievietes saimtu viss, kas tiem ir vajadzīgs uh, veiksmīgai darbībai lauksaimniecībā. Balsis, dalība ražošanas procesos. Viens arī politikas dimensija ir tāda, ka sievietēm jāpiedalās kooperatīvos ražotāju savienībās un šīm organizācijām jāsaņem atbalsts, lai tās būtu atvērtas, godīgas, demokrātiskas un arī sievietes tajās būtu pārstāvētas. Pretējā gadījumā sieviešu balsis diez vai tiks sadzirdētas, bet viņu balsis ir ļoti svarīgas, lai varētu politiski procesi tikt iekustināti. Um, um, ģimenes lauksaimniecības jomā. Paldies! Sīksaimniecības bieži nodarbina sievietes, sievas, jo lielāks saimniecība, jo mazāk sievietes kā darbspēks tiek izmantotas, tur tehnika tiek likta lietā, laukdarbs ir mēdz būt skarps. Jā, nu tad paldies visiem eh, de, pasākumu dalībniekiem, arī tulkiem, paldies visām eh, mūsu eh, prezentāciju autoriem, paldies arī um, pārtikas un lauksaimniecības organizācijas pārstāvei. Un, kā jau es teicu, mēs mēģināsim uh, raudzīties arī uh, aiz 2020. gada apvāršņu un analizēt ģimenes saimniecību nākotni. Un tagad uh, labāk tī tiekamies pēc pusdienām.